Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che è arrivato in commissione, ha avuto qualche minuto. Komisārs Tajani pašlaik ir komitejā, viņš ir ieradies mazliet novēloti. Tas ir saistīts ar viņa veicamajiem pienākumiem un viņa darbiem, kas pašlaik ir ļoti intensīvi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš šodien var būt mūsu vidū un centīsimies šo laiku izmantot efektīvi. Tūlīt došu viņam vārdu. Gustetas kundze vēlas ko piebilst. Nē, atvainojiet, vēlāk. Labi, vārds komisāram. Paldies, priekšsādātājs kundze. Dargā Amālija, es tiešām atvainojos, ka ierados novēloti Šodien bija ļoti intensīva diena. Un man darbi ir saistīti ar tēmām, kuras arī jūs ļoti interesē. Mēs spriedām uh, sanāksmē ar uh, iekšējā tirgus komisāru un Barozo kungu. Uh, šorīt no rīta pulksten astoņos šī sanāksme notika, tajā piedalījās arī vairāki kolēģi. Tika pieņemts dokuments, un nu, mēs eh, zinām, ka rītā vēlreiz spriedīsim par to, cik liela nozīme ir izaugsmē, un par to, ka jāatbalsta vidējie un mazie uzņēmumi. Tālāk mums notika arī konference, preses konference par, par dažādiem projektiem. Tālāk komisijā norisinājās arī sanāksme par izaugsmi. domājot par eh, sanāksmi, kas notiks 30. maijā, kur arī runa būs par izaugsmi, un tās notiks pirms mm, ārkārtas sanāksmes notiks 23. datumā piedalījās ne tikai tie, kuri tieši atbildīgi, tātad komisārs un deputāti, bet mēs zinām, ka visa komisija atbalsta šo izaugsmes tēmu. Bez izaugsmes mēs nevarēsim sasniegt industrijas politiku, un mums ir jāatbalsta MVU. Par šīm tēmām mēs vēlamies diskutēt kopā. Mūsu kopīgais mērķis ir veicināt izaugsmi, sasniegt mērķus, eh, palielināt nodarbinātību un iesaistīt mūsu industrijas pārstāvus. Šajā sakarībā es eh, sazinājos ar savu ģenerāldirektoru. Mums ir jauns ģenerāldirektors Krespokungs. Domāju, ka jūs jau ar viņas tikušies. Un no nu, viņa jūs uzzināsiet par jaunajām prioritātēm, kuras viņš noteiks turpmākajos mēnešos. Ekonomiskās izaugsmas mērķis ir ļoti svarīgs, it īpaši tagad, kad ir zinām jaunākā informācija. Komisija redz, ka IKP šajā gadā samazināsies paredz, ka samazināsies par 0,3%, bet gada beigās gaidāms uzlabojums varbūt tikai nākamā gada sākumā. Turklāt mēs paredzam arī, ka eh, galvenie patērētāju uzticības rādītāji pasliktināsies. Un vēl ir kāds eh, signāls, kas rada bažas. Tā ir informācija par bezdarbu. Saskaņā ar Eiropas centrālās bankas aplēsēm Eirozonā mums būs 11%. Un tas ir vissliktākais skaitlis, kāds mums jebkad bijis, kopš esam ieviesuši kopīgo valūtu. Mūsu politikas uzdevums ir eh, pieņemt svarīgus lēmumus un atbalstīt uh, industriju, lai sasniegtu ilgtspējīgu izaugsmi un radītu turpinātību. Eiropas galvaspilsētās un arī Briselē notiek intensīvs darbs, lai stātos pretī visiem šiem izaicinājumiem. Pēdējās nedēļās arī pats es varēju konstatēt, ka mērķis sasniegt izaugsmi ir mūsu kopīgs mērķis. Īrijā, Grieķijā, Grieķijā, Spānijā es tikos ar premjerministriem tikos arī ar reālās ekonomikas pārstāvjiem. Mērķi un bažas visur ir vienādi. Ekonomikai atkal ir jāaug. Pretējā gadījumā atkal būs jāuzsāk, eh, būs jāturpina taupības politika, un ar to vien nebūs pietiekami, lai varētu palīdzēt Eiropai izkļūt no krīzes. Tajā pašā nedēļā es varēju tikties arī ar uh, kancleri Merķeles kundzi un e, vicekancleri Rosleru. Es domāju, ka arī Vācija apzinās to, ka šie pārlieku lielie parādi ir saistīti ar konkurētspēju un ar to, ka trūkst šīs izaugsmas iespējas. Mums vajadzētu padomāt arī par rezultātiem kurus mēs uzzinājām no nedēļas nogals vēlēšanām. Tur ir eh, konstatējami līdzīgi signāli gan Francijā, Vācijā, Grieķijā, Itālijā. Protams, pastāvēja dažādas atšķirības niansēs, bet varēja secināt, ka pastāv ievērojama neapmierinātība par konkrētiem lēmumiem. Vismaz eh, cilvēkiem bieži nav skaidrs, kāpēc konkrētais lēmums tika pieņemts. Skaidrs ir tas, ka Eiropas iedzīvotāji, mūsu līdzpilsoņi un līdzpilsonis sagaida no mums, lai reālā ekonomika tiktu atbalstīta. Un kas attiecas uz mani un komisiju, tad Mēs nevēlamies uh, izvairīties no šī izaicinājuma. Mēs jau tagad izskatām dažādu veidu iniciatīvas, papildu iniciatīvas un atbalstam jau pieņemtos lēmumus, lai varētu izpildīt uh, pilsoņu prasības. Man pašam ir ļoti skaidrs mērķis. Es vēlētos pāreju uz trešo in industrijas revolūciju, es vēlētos pā pātrināt. Pirmā industrijas revolūcija notika tad, kad tika ieviestas tvaika mašīnas, otrā revolūcija bija revolūcija, uh, kas bija saistīta ar naftu, un tagad mēs saskaramies ar jaunām hipotēzēm. Protams, skaidrs ir tas, ka pasaules uh, populācija pieņemās, iedzīvotājs skaits pieņemās par 70% un līdz 2030. gadam enerģijas patēriņš pā, pā, paaugstināsies par 30% un imports no trešajām valstīm pieaugs. Uh, Tas varētu būt par 80-90%. Turklāt izēvielu, izēvielām piekļūt kļūs ar vien grūtāk. Līdz 2030. gadam mums būs 1,6 miljārdi automašīnas. Līdz 2050 mums būs 2,5 miljārdi salīdzinājumā ar 8 um, miljoniem, miljoniem, kas mums ir tagad. Mums ir jāuzdod sev jautājumu. Vai ar mēs varam turpināt darbu ar tām tehnoloģijām un iespējām, kas ir tagad mūsu rīcībā? Un atbilde ir pilnīgi skaidra - nē. Kas ir svarīgi šai trešajā industrijas revolūcijā? Zināšanas, inovācijas un resursu efektivitāte. Tie ir nepieciešami eh, ilgspējīgai izaugsmē. Process, protams, jau ir iesācies. Ja mēs eh, neturpināsim šo ceļu eh, ļoti apņēmīgi, tad mēs par to samaksāsim ar augstu cenu. Mēs samazināsim, mums sudīs nodarbinātību un mūsu industriālais pamats sašķobīsies. Uh, Un tāpēc 29. maijā Briselē mums notiks konference eh, par nodarbinātību. Tur piedalīsies daudz pārstāv no industrijas. Būs eh, šīs komitejas priekšsēdētāja, arī Rifkina kungs, kurš būs moderators dažādās diskusijās. Šis konferences mērķis ir vēlreiz izanalizēt jauno industrijas politiku, kur mēs vēlamies izstrādāt. Un to mēs tieši pēc vas vasaras brīvlaika gribēsim prezentēt. Mm, enerģija mums nepieciešams jauns um, izaugsmas iespējas, mums nepieciešama konkurētspēja. Ekonomiskā ziņā mums ir jāspēj attīstīties tālāk, mums jācenšas arī samazināt mūsu atkritumi. Uh, Turklāt jānodrošina enerģijas drošība. Nu, tie ir tādi galvenie virzieni mūsu politikā. Turklāt eh, jāpatur prātā arī tēma piekļuvu kredītiem, tirgus liberalizācija un um, inovācijas. Šajā sakarībā gribētu minēt divus būtiskus industrijas sektorus, kuriem gribētu pievērsties mazliet tuvāk. Vispirms eh, kuģibūvi. Tas ir sektors, kas piedzīvo lielu krīzi, un ta, šī krīze turpināsies arī turpmākajos mēnešos. Jau iepriekšējā sanāksmē teicu, ka eh, šī stratēģija tiek izskatīta, eh, tiks radīta koordinācijas grupa. Un eh, tiks izsūtīti impulsi saistībā ar inovāciju un jaunām tehnoloģijām. Es ceru, ka šī grupa līdz rudenim jau sastādīs pirmo ziņojumu ar rekomendācijām, un uz šī pamata mēs uzsāksim jaunu stratēģiju. Un otrais sektors, kuram es gribu pievērsties tuvāk, ir um, ir um, krausā automobīļi. Šī grupa sāk strādāt darbu 2010. gadā, uh, komisāra Rodo, un mēs esam uz laba ceļa. Mēs esam nolēmuši pēdējā sanāksme, kur notiks 6. jūnijā. padarī, kur notiks 6. jūnijā, padarīt par tādu kā uh, jaunu fāzi, lai stimulētu šo sektoru Eiropā. Domājot arī par ziņojumu kārs 2020, kas paredzēts šajā uh, rudenī, es esmu ticies ar Ulrihu Hekemanu kungu. Un Viņš, um, es esmu ticies arī Makionas kungu, kurš um, arī ir saistīts ar Eiropas transporta ražošanu. Mūsu sarunu viduspunktā bija pasākuma Eiropas rīcības plānam, lai pārvarētu krīzi automašīnu sektorā, transporta sektorā. Mums ir jāturpina strādāt, lai uzlabotu šī sektora uh, konkurētspējīgi. Mums uh, jācenšas sniegt atbalstu ar uh, inovāciju palīdzību un uh, citās uh, jomās arī gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. turpmākajam nākošiem finansu pārskatam, es eh, domāju, ka mēs varētu šo stratēģiju vēl turpināt. Stratēģija, kur mēs uzsākām 7. ietver programmā. Es šeit domāju par inteliģentu regulējumu ar Eiropas normām, lai sasniegtu kvalitāti un efektivitāti, neceļot izmaksas. Es domāju par to, ka Eiropas industrija, protams, ir jāatbalsta tādējādi, ka mēs Eh, dodam iespēju taisnīgai piekļuvei, un, un mēs harmonizējam dažādas tehniskās normas. Kopsaucēju šim scenārijam, jeb scenārijiem, ir inovācijas. Mums nepieciešams jaunas ražošanas tehnikas, kas saistīts arī ar digitālo tehniku, mums nepieciešama arī jauni materiāli, un mums jādomā arī par dažādu veidu uh, jaunajām tehnoloģijām, robotiem, mums jāpadomā arī par pārstrādes iespējām. Tas attiecās uz visām nozarēm, arī uz klasisko sektoru, protams, pakalpojumiem un citām e, industrijām. Komisija vēlētos šo procesu vēl pātrināt. Es tagad detalizētāk šiem programmām nepievērsīšos, par to jau esam diskutējuši vairāk kārt. Un tomēr At, kas attiecās uz sektoriem, es vēlētos teikt, ka mēs ceram uz atbalstu par kopīgo stratēģijas ietvaru, ko mēs vēlamies sasniegt, it īpaši domājot par uh, atslēgas te tehnoloģijām. Tie ir sektori, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā trešajā industrijas revolūcijā. Sāksim ar tā sauktiem kets. šeit būtu jārada jaunas darba vietas. Mēs ticam šai attīstībai, mēs eh, sagaidām no tās daudz, un līdz šī gada beigām mēs iesniegsim atbilstošu atzinumu. Kas ir kets? Tas ir eh, tehnoloģijas, eh, tehnoloģijas elementi. Tie ir jaunie produkti, kurus mēs vēlamies turpmākajos gados uh, Uh, uzbūvēt. Es tiešai domāju par nanotehnoloģijām un citām modernajām tehnoloģijām, kuras uh, slēp sevi neaptverumu izaugsmas potenciālu. Pastāv grupa par tēmu KETS, un šī grupa ir izvērtējusi, ka jau pašlaik šīs sektors ir 650 miljonu eiro vērts, un tri, turpmāko trīs gadu laikā tas jau sasniegs vienu biljonu MVUs šeit būs kā protagonisti, jo tieši viņi paveic lielāko daļu šajā kec sektorā. Tomēr Eiropa vēl šajā sektorā ir pārāk vāja. Produktu īstenošana un dažādu attīstības uh, eh, iespēju īstenošana vēl nav nodrošināta. Mums kopīgi jāiegulda darbs, lai pētniecība pastiprināti kļūt par, par, uh, piemēru, par uh, šo piemērojamo. Tad mums vēl jāpadomā par izēvielām. Jūs zinat, ka mēs izpētam šo tēmu. Mums jādomā par aizstājēju izēvielām un par pārstrādi šajā sakarībā. Es turpmākajos uh, mēnešos arī vēl pie šīs tēmas strādāšu Turpmākajās dienās es būšu Meksikā, Kolumbijā un arī ASV, lai arī iesaistītos darbos par šo tēmu. Nākošā svarīgā tēma ir tātad kosmosa politika. Pie šīs tēmas esam strādājuši ļoti intensīvi. Atzinums un uh, likumdošanas priekšlikums par situāciju uh, kosmosā ir gaidāmi. Tur īpaši būs runa par pāraudzību, par kosmos novērošanu, par uh, laikapstākļu prognozēm, par dažādu asteroīdu novērošanu, kas attiecas uz Galileo, tad varu par to teikt, cik man zināms, ka darbs šeit eh, norit pārāk gausi. Zinu, ka es jau tagad runāju ļoti gāri, bet es esmu atbildīgs par ļoti daudzām tēmām, un ir svarīgi, ka es jūs kā parlamentu informēju. 28. septembri notiks eh, otrais Galileo pasākums, un paredzēt ir vēl astoņi satelīti, satelīti, kuri startēs. 2018. gadā mēs uh, šīs konstelācijas būsim noslēguši. Jūs noteikti arī zināt uh, egnostēmu un visas saistītās debatas, kas notiek starp komisiju un padomu par budžetu, par finansējumu, par GMS. bet mums jāturpina par šo jautājumu domāt. Kāpēc komisija ierosina šādu finansējumu GMS? Tas izklausās diezgan pretrunīgi, bet dalībvalsts var. Komi dalībvalsts nevar tur lūgt komisiju turpināt darbu, nepaaugstinot budžetu vai nu budžets tiek papildināts, vai nu arī mums būs grūti izdarīt to, kas no mums tiek prasīts. Bet tas, um, mūsu finansējums ir līdz uh, 2014. gada pirmajiem, pirmajiem trīs mēnešiem, un mēs domājam, ka darbu varēsim veikt pēc plāna un nepārsniegt paredzētās izmaksas. Par rīču. Šeit mēs esam sagatavojuši atzinumu. Pašlaik izvērtējam pirmos piecus gadus šīs regulas darbībā. Dalībvalsts jau ir iesūtījuši atbilstoši ziņojums, kā 2011. gadā, un mēs vēlamies veikt pārskatu, ņemot vērā izmaksas, kuras saistīts ar uh, administrāciju un uh, inovāciju izmantošanu. Un vēl kāda pēdējā lieta - piekļuvu kredītiem. Vēlētos šeit lūgt parlamentu palīdzību. Debat, debaši ietvaros par finansējumu. Mēs runāsim par šīm izmaksām, kas saistīts ar inovāciju un pētniecību, un kas īpaši svarīgi maziem vidējiem uzņēmiem. Es domāju šeit par uh, kapitālu un arī par um, konkurētspēja, tā, šīs tēmas mums ir ļoti svarīgas. Un vēl kāda lieta, par ko gribētu jūs informēt, ir šāda. Pagājušā piekdienā ar Baņieru kungu mēs um, nosūtījām vēstuli ar uh, Enrijā kungam, un mēs lūdzām, lai Bāzela 3 nebūtu, nu, nekaitātu maziem vidiem uzņēmumiem. Mums šis jautājums jānoregulē, tāpēc, lai risks maziem vidējiem uzņēmumiem tiktu samazināts no 75% uz 50%. Ja šis risks tiks atzīts, tad uzņēmumi būs spējīgi izmantot līdzekļus, jo, lai notiktu izaugsmi, ir nepieciešams investīciju avoti, un ja uzņēmums ir maz, tad ir grūti saņemt kredīti. Eiropas centrāla banka e, ir publicējis ziņojumu pirms desmit gadiem un norāda atkal šo faktu atkārtoti. Paldies jums visiem par uzmanību, esmu centies e, pieskaties visām tēmām. Es atvainojos, ka es runāju mazliet gari, bet e, tēmas ir ļoti daudz ar visām šīm tēmām pēdējā gadā esam rūpējušies, lai turpinātu šo izaugsmas politiku. Paldies! Paldies, komisārkungs! Jūs esat sagādājis mums galvas sāpes. Tagad jau ir 3 un 40 minūtes, un pulksten 4 mums bija paredzēts sākt balsošanu. Mums bija paredzēts diskutēt ar jums no 3 līdz 4, veselu stundu. Man ir pierakstījušies 12 deputāti, kas grib izteikties. Vispirms mums vajadzētu slēgt runāšanas sarakstu. Jau 13 runātāji ir pieteikušies, tātad mēs velkam svītru, slēdzam sarakstu. Un var, varbūt varētu rīkoties šādi. Jūs uzdodat tikai jautājumu, un tad eh, komisārkungs atbildēs. Citādi mums vajadzēs lūgt, lai viņš nāk citurreiz. reizi gadījumā mēs varam aizkavēties pat 10, pat 15 minūtēm, mēs varam sākt balsošanu 15 minūtes vēlāk. E, jebkurā gadījumā viena minūte jautājumam, viena minūte atbildē un tā. Viens jautājums no katra deputāta, kas pieteicis Kastīljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par to, ka esat ieradies uz mūsu komiteju. Sanāks, es runāšu vienu minūti par ļoti konkrētu lietu. Uh, Tā ir saistīta ar, ar tiem jautājumiem, ko mēs diskutējam šajā komitejā. Ļoti svarīgs jautājums. Es runāju par programmu Horizons 2020 un saistītās programmas, piemēram, Kozme programma. Kozme programma ļauj mums radīt eh, ekosistēmu, kas būs labvēlīgāka MVU, kas radīs attiecīgās iespējas mazajiem uzņēmumiem attīstīt savas iniciatīvas attiecīgi tas stimulēs izaugsmi. Par kozmē es gribētu uzdot sekojošu jautājumu komisārkungs. Bija kāda cita programma pirms kosmes, tā nebija tāda pati, bet tur bija Eiropa Innova, Pro Inno, arī citas programmas, īstenošanas programma visas šīs citas lietas nav tagad minētas kosmē. Šie specifiskie elementi, kurus nosaucu, nav tagad kosmēs programmā jaunajā. Nu, tas eh, tiks precizēts vēlāk caur gada programmām. Un mans jautājums ir šāds. Lai arī tagad nav precizēts šīs lietas kosmē, eh, ja tik vai tā, tas būs daļa no īstenošanas eh, apkopojuma 2017. gadā, varbūt jūs varētu pastāstīt kādu rīcības pasākumu plānot, lai palīdzētu īstenot kosmi. Jā, vielen dank. Glantis kungs, paldies. Komisār kungs, jums ir plaša atbildības joma. Un ir vajadzīgs īstenībā vairāk laiks debatēm, bet nu labi, es uzdošu vienu jautājumu. Paldies, ka pieminējāt Francijas vēlēšanas un reakcijas uz tām Vācijā. Es pats priecājos, ka mūsu kanclīna tagad attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas nolīgumu ir atklājis, ka ir arī šīs izaugsmas komponentes. Cerēsim, ka tas Eiropā arī dos pozitīvu efektu. Eh, man ir jautājums par. Uh, um, kosmosa stratēģiju. Uh, attiecībā uz inovācijām mēs esam tādu palēni. Jūs sacījāt, ka tas ir ārpus budžeta īstenojums, jūs zināt, kāds ir parlamenta viedoklis par to. Kā jūs garantēsiet, ja tā būs, ka parlamentam būs līdzlemšanas tiesības par uh, GMES par šo kosmos programmu. Ņemot vērā pēdējos vēlēšana rezultātus Eiropā, es domāju, ka mums ir jādomā tagad savādāk, jo, cik es saprotu, nav vairs tā, ka visi dalībvalsts šo GMES programmu atbalstītu. Un ja tikai daži dalībvalsts to grib atbalstīt, nu tad mums kaut kad būs jāpasaka, kad var mēs to īstenosim pēc ESAS modeļa, tā kā sanāk, vai arī e, savādāk. Bet, uh, E, tad budžeta ietveros. Te kaut kas tomēr jādara. Paldies. Man ir divi jautājumi komisāram. Un 2009. gadā komisija veica kādu pētījumu par standartiem Kopīgi standarti ir svarīga lieta, lai veicinātu inovācijas. Un tehnoloģijas. Bet joprojām mums ir grūtības ar standartiem. Mēs domājam par to, kā izstrādāt jaunus standarts un nevis par to, kā tos piemērot. Kā ir ar pasākumiem, kas ir plānoti no kos, kozmē programmā no komisijas puses, vai ir kaut kas domāts par to, kā labāk uzlabo standartu izmantošanu? Un tad ir jautājums par vienoto patentu. Daudz ir kritizējuši eh, šo iniciatīvu, ka tā nenāks par labu Un te vajadzētu varētu rasties problēmas augstas tehnoloģiskās jomas ar patentu. Nākamais jautājums. Paldies, komisāra kungs. Esmu uzklausījis vairāk sūdzības no MVU savā rajonā par to, ka no komisijas kavējas maksājumi. Tad, kad maksā par Eiropas projektiem, tad nauda kavējas par šo lietu. Komisijas priekšlikumā kosmas programmā 2020. gada horizonts par to nav runāts. Ko jūs plānojat darīt ar šo jautājumu? Dažkārt šeit ir kaut kāds problēmas ar pārvaldību, ir atkārtoti, atkārtotas pieprasījumi jāsūta, dažkārt ir vispār neskaidrība par to, kas ir atbildīgs par ko, un eh, šeit ir tāda dažādas grūtības, un es arī plānoju pieteikt grozījumus, kā komisijas ierēģiem vajadzētu rīkoties ar šādām problēmām, un kāda ir jūsu plāna šai sakrā? Paldies! Paldies, Elmer kungs. Uh, the... Priekšsēdētāji komisāra kungs, vai es nevarētu jums uh, vaicāt, vai šī panikālā uh, saruna par Mm, par izaugsmu, tas nav tāds impulsīva reakcija uz vēlēšanu rezultātiem Francijā, Grieķijā. Ko jūs domājat eh, komisijā, kā risināt šo problēmu? Jūs tikai domājat par to, kā tērēt naudu, kā jūs sakat, ka vajag palielināt budžetu, bet mums nav naudas Eiropā, mums ir tikai parādi. Jūs nesaprotat, uh, iemeslus, kāpēc Eiropa ir zaudējusi savu konkrētsvēju. Un iemesls ir pārmērīga regulēšana, nodokļi. Jūs pieminat šo viedo regulēšanu. Mums nav vajadzīga nekāda tur viedā regulēšana, mums ir vajadzīgs mazāk regulējuma. Un tas ir pats svarīgākais. Īstenībā problēmas dienvidos izraisa eiro valūta. Uh, Un tādas valsts kā Portugāla un Grieķija nekad nevarēs atgriezties normālā tirgus apritē, jo ir pilnīgi sasaistīts ar šo apmaiņas kursu. Jūs galīgi nesaprotat, kāds izmaksas saistīts ar mūsu mēnesirdzīgo klimatu politiku. Jūs sakat, ka mums ir nepieciešama trešā industriālā revolūcija, bet īstenībā mēs cīnāmies ar tādiem, tādām valstīm kā Amerika, ar slānekļa gāzi, arī lētu, tad ir Indija tā tālāk ar ļoti lētām oglēm. Jūs liekat mums izmantot atjaunojamos resursus, kas ir ārkārtīgi dārgi. Esmu pilnīgi salauztu sirdi un galīgi bez ilūzijām redzot, ka jūs neko nedarat. Paldies, Lamsdorfa kungs. Grazie, signora Presidenta. Uh, è possibile di esplicare uh, le misure concrete eh, della... Paldies. Vai jūs varētu paskaidrot Eiropas komisijas iecerētos pasākums kas ir vērsts uz trešās rūpnieciskās revolūcijas pārtināšanu. Paldies, Graustetes kundze. Paldies. Komisārkungs. Izaugsme nenotiek pats par sevi, jūs zinat ļoti labi, un arī uh, Francijas priekšlaida kampaņā mēs runājām par konkurētspēju uzņēmumiem, bet nav iespējams nodrošināt šo izaugsmi bez efektīva atbalsta sniegšanas mazajiem un vidējiem uzņēmiem. MVU ir vienīgais bagātību ražotājs, vienīgais, kas rada darba vietas, kas ir mums absolūti nepieciešamas. Mums ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte, mazāk regulējuma un arī Arī finansējums, par ko jūs eh, runājat, mums ir nepieciešams mehānisms riska vadīšanai, tas viss, lai veicinātu inotīvo eh, es, MBO attīstību, visu mēs nevaram saistīt ar oficiāliem rādītājiem. Mums ir nepieciešami jauni investētāji, kas varētu piedalīties ar finansējumu MVU. Un vai jūs varētu pasakīt kaut ko vairāk par sekojušu lietu?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 Paldies! Mēs dzirdējām par pasākumiem, kurus plāno īstenot komisija, ņemot vērā arī vēlēšana rezultāts Grieķijā un Francijā. Es ļoti ceru, ka visiem ir skaidrs, ka ja būs kādas cits vēlēšanas valstī, kur ir krīze, rezultāts būs tāds pats kā Grieķija. Uh, jo šīs taupības pasākumi tie nav saistām ar izaugsmi. Kavsarkungs, ko jūs domājat par komisijas centieniem atrisināt šo situāciju, kā ir ar šo jauno taupības modeli, vai to nevajadzētu pa papildināt ar pasākumiem izaugsmes veicināšanai, lai būtu pozitīvāks rezultāts un uh, Arī gribētu atzīmēt, ka šī vēlēšana rezultāti ir nevis iemesls, bet rezultāts. Jā, komisār. Paldies, Royal kungs, komisār kungs. Es esmu viens no tiem politiķiem, kas dod priekšroku rīcībai, nevis ar vien jauniem plāniem. Tādēļ man būtu tāds jautājums. E, pirms kādu laiku jums bija paziņojums par rūpniecisko politiku. Tā man, tas man ļoti patika viens no labākajiem ierosinājumiem bija tāds, ka e, turpmāk visiem likumdošanas pasākumiem ES līmenī būtu jāņem vērā, e, kā tas ietekmēs ES rūpniecības konkurētspēju. Kad tas tiks īstenots ES likumdošanā? E, šī jaukā ideja no šī jūs paziņojuma. Paldies. Nākamā runātāja. Paldies Eh, priekšsēdus kundze, komisāra kungs, es piekrītu jums, ka taupība ir absolūti nepieciešama, bet ar to nepietiek. Ļoti bieži cilvēki netic, ka ar taupību vien pietiek. Mums ir ļoti daudz mazo video uzņēmumu un kosme ir e, tāds visai ierobežots finansējuma resurss. Kādas vēl iespējas mums būtu MVU internacionalizācijas atbalstam? Ņudelī e, uh, skanēja labs ierosinājums MVU platformai un viņu darbībai tirgu Merkīses kundze nākamā. Paldies, ka jūs e, tik pareizs akcents likāt savā runā, izaugsmi ir vissvarīgākais, un mums ir jā, šī izaugsme vairāk jāveicina, bet eh, tas darbosies tikai ar konkrētiem pasākumiem. Mēs dzirdam no komisijas daudz par vīziju, par stratēģijām, bet neredzam daudz konkrētu rīcību. Jūs sacījāt, ka jūs dosieties uz ASV, slēgsiet nolīgumus par izēvielām, bet kādus konkrēts rezultāts jūs gaidiet no izēvielas stratēģijas? Un tad vēl viens jautājums. Es pilnīgi jums piekrītu, un es domāju, laikam visi piekrīt, ka MVU ir eh, vitāli nepieciešama, bet uh, lieta tāda, ka uh, man šķiet mums ir vajadzīga integrētāka pieeja. Ja jūs gribētu veicināt konkrētu spēju, tad MVU ir jāpienes kaut kas, jādod kā pievienotā vērtība. Tātad vai no nu tie ir inovatīvi, uh, Jebšu tiem ir nepieciešams augsts kvalitātes produkts, un eh, kosmu programma laikam uz to nav vērsts, diemžēl. Pēdējais par nanotehnoloģijām. Eh, tā ir arī tāda nākotnes tehnoloģija, kas arvien vairāk būs vajadzīga, un kad mēs varēsim gaidīt beidzot kādu atbalstu politiku šajā jomā. Paldies, vārds Weberkungam. Vienu minūtu un jautājums. Vispirms par MVU. Mazie vidēji uzņēmumi ir upuris eh, nelegālās konkurences eh, cīņā un tiem tiek nodarīts ļaunums. Un to arī tas ir dēļ Pasaules tirniecības organizācijas uzliktajiem šķēršļiem, kuru parasti ir ļoti sarežģīta situācija. Uh, Vai ko jūs gribat darīt no komisijas puses, no komisijas puses kā palīdzēt MVU, lai cīnītos pret pasaules tirniecības un organizācijas šķēršļiem dažādajās jomās, lai veicinātu izaugsmi tālāk? Otrs jautājums par konkurences appusējību. Šeit publiskai tirgi ir, iepirkumi ir aizvērti. Mēs nevaram tiem piet tuvoties Ķīnas un un Kanādas uh, uzņēmumi piedalās konkursos pie mums, mēs nevaram, ko jūs gribat darīt, lai būtu apusējība, lai būtu publiskajā iepirkumā iespēja piedalīties no abām pusēm. Paldies, Rībīgi kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Pagājušā nedēļā es viesījos apvienotajos Arābu Emirātos. Tur ir jauna beznodokļu zonu, nulle eh, ienākuma nodokļus, nulle eh, algas nodokļu, nulle uzņēmuma nodokļu, un eh, tur jau strādā 130 tūkstoši startautisku uzņēmumu darbinieku. Vai būtu iespējams, ka uh, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorāts veiktu analīzi par uh, ceļkārti nodokļu politikai līdz 2020. gadam. Kas ir visefektīvākā, vislabākā nodokļu politika, lai veicinātu mazos vidējos uzņēmumus, lai diem dot iespēju? Es domāju, tas nebūtu jāveic tikai nodokļu eh, politikas ģenerāldirektorātam, bet arī jūsu uzņēmējdarbības, eh, rūpniecības ģenerāldirektorāts varētu tajā piedalīties. Jo tiem, kas radīs jaunas darbvietas, viņiem ir nepieciešama līdzekļi investīcijām, nevis uh, eh, E, tikai jāmaksā nodokļi un tad jābankrotē. Paldies vārds Gutieresam. Gutieresai. Jā, paldies e, priekšsēdus kundz un paldies komisāra kungs par ierašanos. Man ir divi jautājumi. Es redzu, ka jūs veiciet liels pūliņus par labu MVU, paredzēt pat oriģināls pasākums. Uh, tā skaitā tātad īpašu telpu radošiem uzņēmiem, arī digitālajā jomā, tas viss ir svarīgi Eiropai, bet tomēr. Jūsu iepirkumi joprojām tos veids kaut kādas tādas iestādes, kuras Eh, tad ir starpnieks šajā procesā un no tā MVU neko neiegūst. Otrs jautājums. Mazie video uzņēmumi. un it īpaši sīk uzņēmumu. Eh, kā mēs varam uh, tos padarīt redzamākus, jo daudz lieli uzņēmumi slēdz ar viņiem līgumus, bet daudz viņam zinām, zinām pazīstam. Lielie uzņēmumi, kas slēdz uzņē, līgumus ar maziem meitas uzņēmumiem, vai nevarētu padarīt šo mazo uzņēmumu pienesumu redzamāku, eh, uzliekot pie pienākumu lieliem atzīt viņu pienesumu. Paldies, tad komisāram 5 minūtes, pēc tam būs balsojums. Jā, nu tad es atbildēšu Uh, vispirms Helmera kungam. Eh, viņš sacīja, ka komisija ļoti maz esot darījusi izaugsmes labad un tikai nesen esot pamodusies, Helmer kungs. Es jums atgādīju. Es nezinu, vai jūs vispār manī klausaties, bet um, jūs man uzdevāt tomēr jautājumu, Helmer kungs. Tātad. Aha, nu jūs uzlikāt austiņas. Tātad jūs apsūdzējāt mani un komisiju, ka mēs tikai tagad pēc vēlēšanām pievēršoties izaugsmas tēmai nav tā. Es jau no paša sākuma uh, vērs uzmanību uz izaugsmu. Pirmajā savā uh, ceļojumā, kad es nonācu amatā, es devos uz Lielbritāniju, tikos ar konservatīviem, studēju uh, um, konservatīvo partijas pol izaugsmas politiku. Es pirms piecām nedēļām tikos ar Buckinghams ģūku. Uh, es esmu diskutējis ar brītu konservatīviem par uh, kosmos politiku un ar uh, karalisko ģimeni esmu ticies septembrī Mēs runāsim par eh, satelītiem Londonā, par Galileo. Tas viss ir izaugsmas iniciatīvas. Nu, tā tad nevarētu gan tā teikt, ka es biju iemiedzis Helmerkungs. Es tomēr biju eh, visai moši jau iepriekš. Eh, tad par kosmos politiku vēl. Es visās jomās gribētu virzīties uz priekšu. Problēma tāda padome nav īpaši interesēta šajā GMES programmā. Lielākā daļa valstu vēlas, lai GMES tiktu finansēts ārpus um, ES budžeta, tikai Polija un Lietuva atbalsta komisijas ierosinājumu. Pārējie vēlas ārpus budžeta to finansēt. Es domāju, ka mums ir galvenais jātiek uz priekšu. Agrāk vai vēlāk mēs radīsim risinājumu ļoti nozīmīgi projektu finansēšanai eh, mūsu uh, zemeslodes novērošanai, klimata izmaiņu novērošanai. Mm, tad, tad finansējums jārod un tas arī tiks rasts nākotnē. Tas ir svarīgi gan mums, gan Āfrikai, Ķīnai un citiem pasaules reģioniem. Kas attiec uz eh, iekavētiem maksājumiem no komisijas puses, Fords kundze, piekrīt jums. Mēs, mēs cīnāmies par to, lai dalībvalsts pēc iespējas ātrāk savus līdzekļus saņemtu. Bet, protams, dalību valstīm ir arī jāīsteno direktīva par eh, kavētiem maksājumiem, par maksājumiem kavējumiem. Nu tad sakiet, eh, kur tad eh, šie maksājumi ķers, ka tas attieksies uz manu ģenerālu direktorātu vai manu atbildības jomu. Nu tad vienkārši lūdzu, dariet man zinām šos gadījumus un es tieši iejaukšos, lai problēmas atrisinātu. Es nezinu, vai tulkojums bija jums tātad sadzirdams. Vēlreiz sacīšu angļu valodā, tad esmu gatavs rast risinājumu. Ja būs problēmas, tad es strādāšu uh, savā ģenerāla direktorātā, lai tiktu rasts labs risinājums. Kas attiec uz kosme programmu? Mums ir tikai 2,5 miljārdi budžetā. Tur varētu vēl riska kapitālu e, piesaistīt, Grostets kundze to pieminēja, kas Tījo kundze arī. Jau riska kapitāls ir piesaistīts, un esam jau gūši e, pozitīvs rezultāts ar to. Esam arī plašāks garantijas paredzējuši arī ar veco sistēmu, ar esošo. So Šī programma mums izdevās 147 tūkstošus eh, MVU finansēt, kas citādi nebūtu varējuši piekļūt šim pa kapitālam. Un darbojas arī sviras eh, princips, kuru mēs varam eh, pastiprināt ar kosme programmu. Tie varētu būt 5 līdz 25 miljārdi, kas šādi tiktu novirzīti uh, eh, MVU atbalstam. Daļai tas jau bija GIP programmā, un tas turpmāk arī nebūs izslēgts. Arī turpmāk mēs vēlamies MVU atbalstīt. Kas attiec uz konkrētām darbībām, attiecībā uz cats un izēvielām, par izēvielām. Ir šī inovācijas partnerība, kas jau ir šeit lēmumi pieņemti, kas attiec uz aizstāšanu un reciklēšanu Eiropas parlamentu, gatavojamies, protams, šajā debatē iesaistīt vēl citi konkrēti pasākumi līdz 2020. gadam. Reciklēšana un izēviela aizstāšana desmit inovatīvi pilotprojekti ir plānoti ar izievielu aizstājējiem. Mēs gribam izstrādāt eh, šeit pētniecības tīklu sistēmu dinamiskai modelēšanai un ofensīva Eiropas stratēģija daudzpusējās organizācijās. Kas attiec uz nanoma uh, vielu definīciju 2017. gada oktobrī komisija pēc parlamentu lūguma ir uh, pieņēmusi paziņojumu par uh, nanomateriālu definīcijas jautājumu, un komisija pat labāk strādā pie tā, lai padzinātu tehnisko pusi attiecībā uz nanomateriālu jēdzienu tulkošanu un mērīšanas metodēm. Tas viss ir aizsākts. Kas attiec uz viltojumiem? Mēs strādājam pie šī jautājuma, gan parlaments, gan komisija ir skaidri pauduši savu apņemību strādāt ar šo jautājumu, taču padomē nav vienkārši panākt vienprātību par to, kas attiec uz apusējību. Mēs ar komisāru Barjē esam sacerējuši eh, vēstuli prezidentam Barrozu, eh, lai mūsu uh, ekspertīzes un e, e, intelektuāla īpašuma aizstāvēt. Es esmu par Eiropas aģentūras izveidi, kura ārvalstu investīcijas eksaminētu, pārbaudītu zināmos mums nozīmīgos sektoros. Pirms dažām nedēļām Eiropas komisija nolēma Weber kunga pieminētās problēmas risināt, formulēt ierosinājumu parlamentam padomē jautājumā par apusējība uh, valsts iepirkumu jomā. Kopā ar Dehucht kungu un Baņie kungu mēs šo jautājumu turpināsim virzīt. Un pēdējais, ko es vēl vēlētos sacīt Roila kungam, kas attīcas, attiec uz rūpnieciskās politikas piemērošanu. ir šis konkrētspējas tests. To pieņēma visas uh, dalībvalsts, uh, kurām es vērsos ar to. Viņas ļoti uh, entuziastiski to atbalstīja, ir arī Eiropas komisijas dokuments, uh, ku, kuram bija pa pamatu uh, status quo izvērtēšana. Vācija ļoti pozitīvi uh, to visu pieņēma Rözlerkungs. kungs atbalsta, vēlas atbalstīt Eiropas komisijas eh, plāns attiecībā uz konkurētspējas pārbaudu. Kas attiec uz pāriem jautājumiem, diemžēl nāksies to iztirzāšanu atlikt uz kādu citu sanāksmi, taču mans ģenerāla direktorāts vienmēr būs gatavs atbildēt uz papildu jautājumiem, un es labprāt, protams, arī uh, tiekos individuāli ar deputātiem. Es pats 15 gadus eh, biju šeit deputāts, un es zinu, kā ir būt otrajā pusē. Paldies, komisāra kungs! Es atvainojos, ka mums bija varbūt nedaudz apjukums tāds tāds, tāda nekārtība zālē, tāpēc, ka cilvēki ir uztraukšies pirms balsošanas, vienmēr ir tāds tā kā satraukums. Lielas paldies par jūsu izpratni un tiekamies kādā no nākamajām reizēm. Bene, iniciamo subito per... Labi, tad ātri pārējam pie balsošanas. Un pirmais punkts mūsu darba kārtībā balsošanas sarakstā ir Kalvina kungas ziņojums. Ah, sì. Proviamo a fare un test per vedere se con i numeri ci siamo. Varbūt pārbaudīsim mūsu eh, tehnisko pusi, vai viss sakrīt ar cipariem, kas ir pār, kas ir pār novirzi nu, laikziņā no balsošanas sākuma laika pārbaudām apatūru balsojot elektroniski. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot. że będę ręcznie. Manualmente. Come siamo a posto con i voti? Test, posto. Perfetto. Dicono che ci siamo esam izmēģinājuši aparatūru laikam. Nav tomēr visi ieradušies, kā vajag lībe. Kas par? Pret? Pieņemts. 15. Kurš par? 15, 16 kopā. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. Līvas grozījums 15. kas pārpret atturs pieņemts. 17. 18. kopā, kurš pārpret atturs pieņemts. 19. pār, pirmā daļa pār, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturs noraidīts.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 pret atturs pieņemts. 24 pār pret atturs pieņemts. 8 pār pret atturs pieņemts. 25 pār pret atturs pieņemts. 27 pār pret atturs pieņemts pie, noraidīts 28. pār pret atturs pieņemts. 29 kopā ar mutisko pār pret atturs pieņemts. 30 pār pret atturs pieņemts. 31 un 32 pār pret atturs pieņemts. 31 pār pret atturs pieņemts. 33. par pret. Pārbaudīsim. 33. grozījumu pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Te ir no EPP viens par daudz. Es nebalsoju, jebkurā gadījumā. Beidzam balsot. 11 pār, 45 pret, noraidīts. Tālāk 34, kas pār, pret, atturs pieņemts. 35 pār, pret, atturs pieņemts. Kompromiss trešais. Trešais kompromiss par, pret, atturs pieņemts noraidīts. 3-9 par, pret, atturs, pieņemts. 36 par, pret, atturs, noraidīts. 38 par, pret, atturs, noraidīts. 37 par, pret, atturs, noraidīts. 41. Nē, 40. Kas pār? Pret. Atturs. Pieņemts. 42. Pār. Pret. Atturs. Pieņemts. 43. Pār. Pret. Atturs. Pieņemts. Di 44. Pār. Pret. Atturs. Pieņemts. 45 un 49 par pret atturs pieņemts. 45. pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otra daļa par pret atturs noraidīts. 46. par pret atturs noraidīts. 47 par pret atturs pieņems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 pieņem 62 pār un 63 arī kopā pār pret atturs pieņemts, 64 pār pret atturs pieņemts, Libe 13 pār pret atturs pieņemts, Libe 9 pār pieņems. 20. 65. 66. pār pret atturs pieņemts.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 atturs pieņemts, septītais un astotais pār, pret atturs pieņemts, devītais pār, pret atturs pieņemts, devītais. Tagad ir devītais grozījums, kas pār, pret atturs pieņemts. 11. pār pret atturs pieņemts. 12 par pret atturs pieņemt, 13 par pret atturs pieņemt, 14 par pret pieņem, pieņemts. Un elektroniski par visu kopā sākam balsot. Sākam balsot. Divi no EPP par daudz. Es pat izņemu ārā, savukārt esmu to jau izdarījusi. Tagad viens no EPP grupas ir par daudz. Labi, tagad viss ir kārtībā, beidzam balsot. 50 pār 7 pret. 51 ir par 7 pret, tas ir pieņemts un sveicam referentu. Tālāk nākamais balsojums, Hercogas ziņojums. Trešais kompromiss, kurš pār pret pieņemts. 3, 42 pār pret pieņemts. 44 pār pret atturs pieņemts. 45 pār pret atturas pieņemts. 46 par. Pārbaudīsim. Ko jūs gribat pārbaudīt tieši? 45. To. Tātad elektroniski pārbaudām 45. To. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3, 5 pār 24 pret. Pieņemts. Paldies. Tālāk grozījums 46 par pret atturs pieņemts. 47 par pret atturs pieņemts. 48 par pret atturs apstiprināts pieņemts. Tālāk 50 par pret atturs uredīts. 51 par pret atturs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 <clears throat> pret atturs pieņemts, 58 pār pret atturs pieņemts, 4. kompromiss pār pret atturs pieņemts, 60 pār pret atturs noraidīts, 61 pār pret atturas pārbaudam. 61. pārbaudam elektroniski. Quando in mezzo si dividono non capisco più. Voto chiuso. Beidzam. Viens no S un D grupas ir par daudz. Trīs, viens pār 28 pret pieņemts. 62 pār pret atturs pieņemts. 63 pār pret pret atturs pieņemts 64 pār, pret atturas noraidīts 65 pār, pret no, noraidīts 66 pār, pret atturas pieņemts 67 pār, pret, atturs, pieņemts, 68 pār, pret, atturs, pieņemts 69 par, pret, atturs pieņemts 70 par, pret, atturs pieņemts, 5. kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 76. par, pret, atturas noraidīts, 77. par, pret, noraidīts, pieņemts. 78 par pret atturs noraidīts arī. 80 par pret atturas noraidīts. 81 pār pret atturas pieņemts, 82 pār pret atturs pieņemts, 83 pār pret atturs pieņemts, 84 par, pret, atturs pieņemts, pārbaudīsim 84. grozījumu. Voto Kjūza. Beidzam balsot. 32 par 27 pret pieņemts. 87 a favore. 87. pār pret atturas pieņemts. 88 pār pret atturas pieņemts. 90 pār pret atturas. Jāpārbauda, kaut kas neizskatās īsti pareizi. Pārbaudam. 90. Sākam, beidzam. 41 ir par, 18 pret pieņemts. 91. kas par, pret atturs pieņemts kompromiss. 9. 8. 9. kompromiss par, pret atturs pieņemts. Tālāk nākamais grozījums pār pret, pieņemts 106 pār pret, atturs pieņemts 107 pār pret, atturs pieņemts 108 pār pret, atturs pieņemts 110 pār pret, atturs noraidīts 112 pār pret, atturs pieņemts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 grozījums 146 pār pret atturs pieņemts 147 pār pret atturs pieņemts 149 pār pret atturs 150 e, pār pret pieņemts 151 pār pret atturs pieņemts 152 pār pret atturs pieņemts 153 pār pret atturs noraidīts 154 pār pret atturs noraidīts, 155 pār pret atturs pieņems, 156 pār pret atturs pieņems, 157 pār pret atturs pieņems, 158 pār pret atturs pieņems, 162 pār pret atturas pieņems, 163 pār pret atturas pieņems pieņemts. 165 pār pretaturs pieņemts. 166 pār pretaturs pieņemts. 168 pār pretaturas pieņemts. 169 pār pretaturs pieņemts. 170 pār pretaturs pieņemts. 171 pār pretaturs atturs noraidīts, 172 pār pret atturs pieņemts, 173 pār pret atturs pieņemts, 174 pār pret atturs pieņemts, 175 pār pret atturs pieņemts, 176 pār pret atturs pieņemts, 177 pār pret atturs noraidīts, 178 pār pret atturs pieņemts, 178 pār pret, pret atturs. Tas ir vēl pirmais pār pret atturs pieņemts. 182 pār pret atturs pieņemts. Kompromis pirmais pār pret atturas pieņemts. Astotais grozījums pār pret atturs atturas jāpārbauda. Astotais grozījums pārbaudam elektroniski, sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. 41 pār 18 pret. Pieņemts 8. tagad 9. pār pret atturas noraidīts 10. pār pret atturs pieņemts 11. pār pret atturs pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 29 pret 29. Ja ir vienāds skaits neizšķirts, viens balso par, tad sanāk 30 par, 29 pret. Pieņemts. 11. tas bija. Tagad 12. par, pret, apturs pieņemts. 13. par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 15. par, pret, atturs pieņemts 16. pār, pret atturs pieņemts 17. pār, pret atturs pieņemts 18. pār, pret atturs noraidīts 19. pār, pret atturs pieņemts otrais kompromiss pār, pret atturs pieņemts 24. pār, pret atturs noraidīts 25. pār pretaturs noraidīts. 26 pār pret pieņemts, 27 pār pret atturs noraidīts, 28 pār pret atturs pieņemts, 32 pār 32. 32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 Šķiet, ka noraidīts, bet vajadzēs pārbaudīt. Beidzam balsot. Tad pieņemts Inta otrais, kas par pret atturas pieņemts. Inta treš, ceturtais, ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pretaturs pieņemts 7. pār pretaturs pieņemts 8. pār pretaturs pieņemts 9. 1. pār pretaturs pieņemts 9. 2. pār pretaturs pieņemts 9. 3. pār pretaturs pieņemts 4. pār pretaturs pieņemts 5. pār pretaturs pieņemts 6. pār pretaturs pret atturs pieņemts, septītais pār pret atturs pieņemts, astotais pār pret atturs pieņemts. Āfet grozījums ceturtais, kas pār pret atturs blok. blokā visus kopā, vai mēs varētu nobalsot. Vai visi piekrīt, tad balsojam arī blokā. Ceturtais līdz četrpadsmitajam. Kas par? Pret. Čičester kungs. Vai jūs esat pret šo principu? Jūs negribat blokā balsot priekšsēdētāji? Nē, es gribēju blokā balsot, bet tikai no 4. līdz 10. Jo mums tur tālāk ir īpatnēja situācija. No 4 līdz 10. Labi, tad no 4 līdz 10 pār pret atturas. Noraidīts pieņems, pieņems atvainojiet, apret 12 pār pret atturs, pieņem 13 pār pret atturs, pieņemts apret 14 pat pret atturs, pieņemts 17 pār pret atturs, pieņemts 19 pār pret atturs, pieņemts 20 pār pret atturs, pieņemts 21 pār pret pretaturs pieņemts, 22 pār, pretaturs pieņemts, 23 pār, pretaturs pieņemts, 24 pār, pretaturs pieņemts, 25 pār, pret pieņemts. Galējais balsojums, sākam balsot. Un PP di troppo. Viens no EPP par daudz. Labi, tagad ir kārtībā. Beidzam balsot 47 par 10 pret. 11 pret. Viens atturējies. Līdz ar to pieņemt šis ziņojums ir un sveicam ziņojumu referenti. Un tālāk nākamais. Proti tas būs uh, referents Hadži Georgiju kungs 12 pār pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss pār, pret, atvars, pieņemts. 16 pār, pret, atvars, noraidīts. 17 pār, pret, atvars, pārbaudīsim. Nebija īsti skaidri redzams. 17. pārbaudam. Beidzam balsot. 31 par, 29 pret pieņemts. 20, 31 par, 29 pret, jā, labi. 18 par, pret, atturs, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturs, noraidīts. 20. Pārbaudīsim vispirms otro kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 39 pret. Noraidīts. Otrais kompromiss ir noraidīts. 19. grozījums pār pret. Atturas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 pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam. 25. pārbaudam. Beidzam balsot. 32 pār, 28 pret pieņemts. 25. pieņemts brīnišķīgi, 26. pār, pret, atturas, noraidīts. 27. pār, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam, 27. pārbaudam.

Eh, politisko grupu vadītājiem vismaz vajadzētu skaidri man ļaut saprast, kā jau es balsoju citādāk, es nesaprotu. Eh, jābūt piekrišu skaidri 29. pār, pret, atturs, pieņemts. 30. pār, pret, atturs, pieņemts. 31. pār, pret pret atturs jāpārbauda. Nebija gluži skaidrs. 31. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. pār pret atturs pieņemts. 3 trešais par, pret, atturas pieņemts, 3 ceturtais par, pret, atturas noraidīts, 3 piektais par, pret, atturas pieņemts, 3 sastais par, pret, atturas noraidīts. Jā, noraidīts. Bet varam pārbaudīt. 36. pārbaudam. Atvainojiet, 37. Atvainojiet, bet tiešām grūti saprast mm, vairākums par ko. Beidzam balsot. 19 pār 37 pret noraidīts. 38. pār pret asturas noraidīts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 41. pār pret atturas noraidīts. 42. pār pret atturas noraidīts. 4. kompromiss pār pret atturas pieņemts. Pirmais pār, pret atturas noraidīts. Devītais pār, pre, pret atturas pieņemts. Otrais pār, pret atturas noraidīts. Trešais pār, pret atturas pieņemts. Ceturtais pār, pret atturas pieņemts. Desmitais ar motisko grozījumu pār, pret, atturas pieņemts. 11. pār, pret, atturas noraidīts. 5. pār, pret, atturas. Man nebija īsti skaidrs pārbaudam. 5. grozījums tiek pārbaudīts. Beidzam balsot. 16 pār 43 pret vai 17 bija parāt. Katrā ziņā norādīts nākamais pār pret atturas norādīts un pēdējais ir 7. pār pret atturas nor, uh, tā, kad atkal sākam balsot viens EPP deputāts pa daudz balso. Piecdesmit viens pār, piecdesmit divi pār, trīs pret, četri atturās pieņemts atsveicam. Tagad šī Mānska ziņojums. Pirmais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Otrais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Trešais, sastais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Piektais pār, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums pār, pret, atturas pieņemts. Par astoto pārbaudam, jā? Ja? Par astoto. Beidzam balsot. 28 pār, 29 pār, 30 pret, noraidīts. Diezgan knapi bet noraidīts. 12. grozījums pār, pret, atturas noraidīts. 13. pār, pret, atturas pieņemts. 15. pār, pret, atturas pieņemts. 17. pār, pret, atturas pieņemts. 18. pār, pret, atturas pieņemts. 19. ar mutisku grozījumu pār, pret, atturas pieņemts. 20. pār, pret, atturs pieņemts. 21. pār, pret atturs pieņemts. 22. pār, pret atturs noraidīts. 23. pār, pret atturs pieņemts. 25. pār, pret atturs pieņemts. 24. pār, pret atturs noraidīts. 26. pār, pret atturs pieņemts. 3. kompromiss pār, pret atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss pār, pret atturs pieņemts. 29. pār, pret atturs pieņemts. Noraidīts 30. pār, pret atturs pieņemts. 32. pār, pret atturs pieņemts. 5. kompromiss pār, pret atturs pieņemts. 37. pār, pret atturs pieņemts. 40. pār, pret atturs pieņems 41. pār, pret atturs pieņems 42. pār, pret atturs pieņems 43. pār, pret atturs pieņems un galbalsojums. Sākam balsot. Viens PPP par daudz balso. EPP. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 57 pār 1 pret 1 atturas pieņemts apsveicam. Tagad Zūberes kundzes ziņojums. 19. grozījums. Ar mutisko grozījumu. Mērkīsas kundze, paldies priekšēd, ka jūs pieminējāt to, jo ir mutisks grozījums kas ir ierosināts juridiski apsvērumu dēļ. Es varu to nolasīt, ja jūs vēlaties, bet laikam visiem tas ir balsošanas sarakstos ietverts. Paldies. Neviens negrib uh, to noraidīt. Nu, 19. esmu mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts. 20. pār, pret, atturs pieņemts. 21. pār, pret atturs pieņemts. 5. pār, pret atturs noraidīts. 6. pār, pret atturs noraidīts. 22. pār, pret atturs pieņemts. 7. pār, pret atturs noraidīts. 23. pār, pret atturs pieņemts. 8. pār pret atturs pieņemts. 9. pār pret atturs pieņemts. 24. pār pret atturs noraidīts. 25. pār pret atturs pieņemts 25. nēs īsti pārliecināti. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. ir noraidīts. 10. pār. Pret. Āturs pieņemts. 11. un 26. kopā pār, pret, atturs pieņemti. 27. pār, pret, atturs pieņemts. 28. pār, pret, atturs pieņemts. 29. pār, pret, atturs pieņemts. 29. pār, 3. pār, pret, atturs pieņemts. 31. pār, pret, atturs pieņemts. 32. pār, pret, atturs pieņemts. 32. 3. pār, pret, atturs pieņemts. 3. 3 pār pret atturas pārbaudam kuru? 33. Labi, pārbaudam 33. Beidzam balsot. 33 pār 25 pret pieņemts. Paldies. 3 ceturtais pār pret ātrs pieņemts. 35 pār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 46. Beidzam balsot. 31 pār 27 pret pieņemts. Atvainojiet. 47 pār pret atturs pieņemts. 12 grozījums pār pret Atturs pieņemts. Pirmais grozījums pār. Pret. Atturs pieņemts. 30, 13. grozījums pār. Pret. Atturs pieņemts. 14. pār. Pret. Atturs. Izskatījās, ka mm, mm, pieņemts Beidzam. Balsot. Noraidīts. 32 pret 24 pār. Tad noraidīts 15 pār. Pret atturs noraidīts otrais pār pret atturs norādīts 17, 16 grozījums pār pret atturs norādīts 17 pār pret atturs pieņemts 18 grozījums pār pret atturs pieņemts galbalsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 55 par, 1 pret, neviens neaturās. Apsveicam referentu un tagad esam pabeiguši ļoti raiti balsot. Varam turpināt ar Kančāna kunga ziņojumu. Par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Vienas minūtes pārtraukums. Ļausim deputātiem iziet no zāles. Es, es visiem viņus aizietu. Nu, Jā, vai viņiem nav? Labi. labi. Nu, kuram šī tēma neinteresē, tas var arī atstāt šo zāli. Bīni. Labi, paldies. Nu, tad mēs atsāksim mūsu darbu. Došu vārdu nākošiem runātājiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mūsu šīs dienas tēma ir, protams, tas ir atzinums, bet eh, tēma mums ir ļoti svarīga, tā ir ļoti aktuāla. Un mēs jau tagad ļoti daudz runājam par programmēšanu, bet mums vajadzētu eh, paredzēt arī iespēju finansēt visas šīs lietas, ko mēs plānojam, lai mēs varētu investēt infrastruktūras projektos un lai šie projekti būtu īstenojami. Domāju, ka šis atzinums balstās uz trīs galvenajiem punktiem. Pirmais ir izaugsme. Mēs par to pastāvīgi runājam. Tālāk mums jālūkojās, kā mēs to spēsim īstenot un kurā vietā. Tātad es minēju trīs galvenos punktus. Pirmā lieta ir stiprāka racionalizācija un finansēšanas instrumentu koordinācija. Ir past, pastāv ļoti daudz dažādi instrumenti, kuri bieži eh, viens otru ietekmē. Šī dažādība un daudzveidība rada sajukumu un nedrošību to vidū, kur vēlas izmantot šos um, instrumentus. Tātad mums ir nepieciešams precīzs un skaidrs ietvars, kurš aptver visus instrumentus un precizē to savstarpējās saistības. Minēšams kādu piemēru, lai parā, parādītu jums, cik daudz neskaidrību pastāv. Tiek radīts, Eiro, tiek radīts Eiropas efektivitātes fonds. politikas um, vēlme bija sagatavot resursus, nevis kā piemaksas, bet kā, zinām, rendīt. Un to darīt eh, tieskākti ietvaros, bet izrādījās, ka šis eh, fonds nav saskaņojams ar struktūra fonda izmantošanu. Tas savukārt nozīmē, ka šīs fonds darbojas tieši pretējā virzienā nekā tas bija sākotnē plānots. Tas bija tikai piemērs, lai atspogļot to, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem un uzmanīgiem. Mums jābūt skaidrībā par to, kāda filozofija ir šo instrumentu pamatā. Piemaksas ir uh, dāvinājumi, bet mums vajadzētu pārtraukt to. Mums nepieciešams tāds finansējums, kas paredzēts projektiem, kur ir korekti, kuri korekti tiek īstenoti un kuri kaut ko arī uh, dod, kur nodrošina rendību. Šeit Eiropas Savienībai ir jāiesaistās, tad, tad nevajag izmest naudu, nevajag dāvināt projektiem, kuri nav, nedod labumu ne ekonomikai, ne arī e, vidas, e, vidē, ne kaut kādā citā veidā ir pamatoti. Otrā lieta ir atbalsts MVU. Komisija jau vairāk kārtīgi ir norādījusi uz to, ka mums jāņem vērā Bāzela 3 regulējums kas paredzēts e, izmantošanai ilgākam laika posmam, kas paredz arī, zinām, riska faktoru. E, tas viss ir pareizi. Mums ir jāuzmanās, lai mēs nenosmacētu MVU. Uz. Mums ir, mēs vēlamies tos atbalstīt, bet šķiet, ka mēs rīkumamies ja tieši pretējā virzienā. Finansējums kosma un horizons 2020 ir uh, izšķiroši. Mums nepieciešams iespējas izskatīt katru atsevišķu iniciatīvu, kura tiek uzsākt par labu MVU, jo tie ir ļoti svarīgi. Tāpēc varbūt mums vajadzētu pārbaudīt iespēju uh, par uh, to, ka mēs varētu pacelt sliekšņu vērtību kosme programmai. Un pēdējais svarīgais punkts, kurš, eh, manuprāt, ir ārkārtīgi izšķiroši, ir šāds. Ja mēs spriežam par jauniem finanšu instrumentiem, bet pamats ir atšķirīgs. Eh, tagad es gribu norādīt uz uz kādu plānu. Mums nepieciešama atbilstoši līdzekļi, lai varētu visu īstenot. Viena daļa vēlas, lai tiktu radīti stimuli. Mums nepieciešams arī sniegt garantijas. Tomēr mums jāpaturprātā, ka finanšu līdzekļi paliek vienādā apmērā. Tie nepalielinās pašlaik mēs gribam atbalstīt kādu projektu. Tas attiecās uz tiem attīstības uzņēmumiem, kuri varētu iesaistīties tirgu un eh, iesaistīties eh, Eiropas obligācijās. Tas, eh, tas ir ļoti svarīgs elements, kurā varētu vairāk likt uzsvaru. Eiropa taču Eiropa taču pati sev arī var radīt obligācijas un radīt infrastruktūru plašākā nozīmē. Tagad es um, laikrakstos lasīju par to, ka mums nepieciešams maršala plāns infrastruktūrai. Mums, es iepazinos arī ekonomikas plānu, kas paredzēts uh, Francijai, kur ir runa par uh, parādu parādiem un par to, kā šo situāciju atrisināt Francijā. Es kaut ko tādu ļoti labi varu iztēloties un domāju, ka ir ļoti svarīgi kaut ko tādu arī īstenot. Mums ļoti rūpīgi jāpadomā arī par laika plānošanu. Situācija ir dramatiska, pasaula ārpusē deg. Mēs esam saņēmuši taču vairāk kā nepieciešams jau dažādus signālus. Mūsu uzdevums ir rādīt drosmi, rādīt labo gribu, spērt papildus soli un kaut galā sasniegt to, ka Eiropa ne tikai ir uz taupības ceļa, bet arī uz izaugsmas ceļa, un tam mums nepieciešama griba tieši iesaistīties tirgu un līdz ar to veicināt finanšu projektus, gan uh, valsts, gan privātos projektus ar mērķi sasniegt investīcijas, kuras nav īstermiņa un vidē termiņa, bet kuras ir plānotas ilgtermiņā un kas domāts projektiem, kuri, kuri varētu būt saistīti ar rendītēm. Šeit runa nav par dāvanām, šeit runa ir par atbalstu publiskajiem un privātiem sektoram. Domāju, ka no tā mēs nevarēsim atteikties. Pašlaik mēs esam sarežģītā situācijā, no kuras mums jāizkļūst. Esmu bijis arī transporta komitejā. Arī tur es esmu izskatījis infrastruktūras projektus un tur vienmēr bija labs programmējums un laba teorija, bet praksē tas neīstenojās, jo eh, radās vienmēr tā pati problēma, ka nebija pietiekam daudz līdzekļu. Mums jāaptur prātā, ka mums nav vairāk uh, līdzekļu kā, kā vien tie, kas mums ir pieejami. Un Eiropas Savienība ir vienīgā institūcija, kas var šo situāciju pārvarēt. Tāpēc priekšlikums, kur es izsaku, ir tāds, ir tāds ka um, mums ir jāievēro resursi, kas mūsu rīcībā tikai tā varam sasniegt izaugsmi. Paldies! Paldies! Prodīkungs. Es runāju Skena kunga vārdā, kurš šodien nevarēja šeit piedalīties, Es gribētu pateikties Kančānu kungam par darbu pie šī atzinuma. Kolēģis eh, saka, ka viņš atvainojas, ka nav varējis ierasties šeit. Stener kungs eh, lūdza, lai es nododu viņa pirmās domas par šo atzinumu projektu. Vispirms eh, viņš gribētu izpētīt dažādas stratēģijas dažādiem instrumentiem, arī saistībā ar Horizontu 2020 Viņš interesējas arī par zinātniskiem projektiem. Tas ir pamats inovāciju veicināšanai tuvākajos gados visā Eiropā. Mums ir jānodrošina tas, ka visi šie pieejamie resursi tiek izmantoti vislabākajā veidā. Un vēl Pīters gribētu izcelt Eh, to, cik svarīgs ir ne tikai īstermiņa vidē termiņa finansējums, bet arī ilgtermiņa finansējums. Tas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu šo projektu ilgspēju. Un eh, Pīters arī apsveic Kančana, to, to, ka Kančana eh, kungs ir ietvērs to savā atzinumā. Un Pīters grib turpināt turpmākās nedēļas ļoti aktīvu darbību kopā ar referentu un ēnu referentiem. Grācie! Es vēlāk arī pats vēlēšos izteikties. Paldies jums! Vai vēl kāds vēlētos komentēt? Nē, ja nē, tādā gadījumā. Prodikungs? Lūdzu. Patiesībā es jau biju pabeidzis savu komentāru, bet es eh, paudu Skener eh, kungas komentāru, bet tagad es no savas puses arī gribēju ko teikt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau kolēģis Kančāns pats arī es gribēju teikt, ka ir ļoti svarīgi. pāriet pie šiem finanšu instrumentiem strauji. It īpaši, un tos gribu uzsvērt, tas ir svarīgi kosmosa infrastruktūrai. tas, kas tika ierosināt, ir svarīgi, ka tās tiek īstenots kā Eiropas struktūras. Un tās ir veidotas tā, ka notiek laika pārbri, pārbīde starp uh, to brīdi, kad ir jāmaksā, un uh, tad, kad tiek, sāks rendīt, tad to brīdi, kad jā, kad eh, pirmie ienākumi parādās, un mums šeit kaut kas ir jādara. Infrastruktūra nedrīkst ciest. Tāpēc ir svarīgi rīkoties tā, lai mēs varētu arī īstenot un pabeigt šādu Eiropas politiku. Investīcijas ir jāizdara, nezaudējot laiku. pašlaik mum, tām ir eh, tāda kā anticikliska ietekme, ja tā var teikt. Un tās var dot papildus efektu. Un ja tas izdosies, tad eh, var, eh, varam sasniegt šādā veidā arī vēl citus efektus un pātrināt procesu. Un tas ir ļoti svarīgi. Es gribētu, lai lēmumos, kurus īsti nesaprotu, ka, ka GM, GMES tiek um, apskatīts citādi, bet to, es domāju, ka GMS, e Galileo Cēzars, tas viss ir programmas, kas varētu novest pie tā, ka mēs kļūst par, kļūstam par vadošajiem Bet eh, laiks, kas ir mūsu rīcībā, ir tikai daži gadi, un ja mēs šo izdarību nokavēsim, tad mēs zaudēsim visā šajā procesā. Tikai tāds var darboties, un tas ir tās, ko es gribēju teikt komisijai un arī padomē. Padomē ir jāaptver, ka, Eiro, ka tā ir Eiropas infrastruktūra, un ir absolūti nepieciešama tā ir absolūti nepieciešama, par to nav ne mazāko šaubu. Lielas paldies, Udīk kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka pašreizējā situācija ir ļoti nepateikama. Man nav globāls pārskats par to, ko ierosina komisija, lai padarītu kontinentu konkrēt spējīgāku attiecībā pret citiem konkurentiem, tādiem kā Ķīna, Indija, Brazīlija, kur pašlaik uh, ir izstrādājuši pamatīgas investīciju programmas savām valstīm. Ir skaidrs, ka mums nepieciešama infrastruktūra un programmas, ka mums pašlaik tās vēl nav. Bet tas, ko ierosina komisija, tas ir ļoti attālināt no tā, kas mums tiešām nepieciešams. Mēs te runājam par sešiem miljardiem, kas nepieciešam tikai transportam. Mēs gribam sasniegt uh, konkurētspēju. Un tas varētu būt 1 biljons līdz 1,5 biljonu un ir secināts, ka nav īsta reāla plāna, kas eh, slēptos uz visām šīm investīcijām. Tiek runāts par investīcijām, kuras jāizdara, tiek minēti produkti, kuri jau pašlaik tiek izmantot, bet eh, es gribu teikt, ka pirmais eiro ir tas, kurš eh, netiek izdots. Mums te jāveic audits gan eiro līmenī. Pētniecības programmas, kuras tiek pārmēr finansētas, mums eh, dažādas diplomātiskās ēkas, kuras izvietotas visur pasaulē, un mums Un ir pat tāds, kur, nav, kur rīcībā nav pat kopētājs. Mums ir jātaupa Eiropas Savienībā, ir jātaupa arī valdībām jātaupa, bet tas, ko mēs ietaupam, tas ir jākontrolē. Eiropas um, revīzija palāta, uh, te ir jāraugās, cik daudz mēs varētu ietaupīt. Eksperts saka, ka ir daudz miljonu eiro, kurus mēs varam tādā veidā ietekmēt un ietaupīt un izmantot investīcijām. Es mm, šeit piedāvāju sekojošu analoģiju. 20. gadsimtā, kā tas bija, ka valstis varēja investēt visas infrastruktūras vajadzības, attiecīgi ūdens, elektrība, bija var, iespējams finansēt pilnīgi visu ar mazu nelielu nodokļu palīdzību. Un ar šo nodokli bija iespējams arī attiecīgajā lokalitāte finansēt visu vajadzīgo infrastruktūru. Un kas tad šeit ir nepieciešams? Šeit mums ir infrastruktūra, mums ir arī operatori, kas ir vēsturiski gāze, telefons, elektrība. Un kāpēc mēs neuzliekam nelielu nodokli patēriņam, visam patēriņam Eiropas Savienībā, un tas mums dos pietiekamu finansējumu. Es jau teicu, ka mums ir infrastruktūra, un tādā veidā viss šī infrastruktūra varēs kalpot mūsu teritorijām, mūsu iedzīvotājiem. Šī pārņemtība ar konkrētspēju. spēju un vajadzību pēc finansējuma. Mums tomēr ir jādomā arī par attiecīgām šosejām, kas varbūt kā maksas, kā bezmaksas ceļi. Uh, tas ir nedaudz muļķīgi komisijas um, ietvaros ar visiem šiem ekspertiem neredzēt problēmas jēgu. Um, mums Kāpēc mēs nevarētu izmantot mūsu lielos infrastruktūras plānus, kāpēc mēs nevaram piesaistīt investīcijas, kā to dara arī e, citās vietās. Piemēram, Francois Olans nesen bija citējis arī kādu piemēru saistībā ar infrastruktūru. L labi, es atgriezīšos pie būtības. Mums tomēr jāskatās globāli uz lietām, mums ir jāsalīdzina situācija tirgos ar 20. gadsimtu, mums ir jāatsakās no saviem maldiem un jārisina problēmas, un ko mēs šeit šeit eh, piedāvā, ja šeit ir šausmīgi daudz komisijas eh, paziņojumu. E, es mēģināšu tomēr sintēzēt. Mums tā tad ir strateģija 2020, tā ir sintētisks dokuments, mums ir izaugsmai nepieciešams atbalsts, un es uzskatu, ka vēl daudz darbi šeit ir jāveic. Ubne. Paldies, Hübneris kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Es no sākuma gribēju teikt, ka mūsu kolēģis sagatavojas vienkārši lielisku ziņojumu. Es domāju, ka mēs varētu tikai nedaudz to precizēt. Piemēram, mēs sākam, ka Eiropā ir cīņa par inovā, inovācijām, bet vajadzētu piebilst arī ļoti kaut ko svarīgu esošajā kontekstā, ka izdevumiem ir jābūt racionāliem. Uzņēmējiem ir jāsaprot, jāvērš uzmanību uz to, ka dažkārt juridiskie risinājumi nav efektīvi. Mums ir nepieciešams raudzīties globālāk uz risinājumiem uz iespējām, kas ir izkaisīts par dažādām programmām. Šorīt no rīta mums bija diskusija ar mazo un vidēju uzņēmumu pārstāvjiem, un viņi teica, ka faktiski ir nepieciešams eh, kontrolēt izdevumu fondus, bet eh, mēs nonākam līdz absurdam. Mēs nevaram rakstīt vēstules vai dokumentus par nelielām summām, par 20 centīmiem. Vajadzētu izvairīties no absurdiem risinājumiem. Mēs arī redzējām, ka ir nepieciešamas garantijas, lai garantētu finansējumu ilgtermiņā inovācijām. Inovācijas nav vajadzīgas īstermiņā, ir nepieciešams domāt ilgtermiņā, inovatīvas risinājums piedāvāt un arī jānodrošina zinātniskais pamats šiem inovatīvajiem risinājumiem. Tādā veidā mēs varēsim arī ietaupīt līdzekļus, kā teica kolēģi, bet vēl ir nepieciešams arī izdevumus racionalizēt. Tie ir jākontrolē gudrā un racionālā veidā. Paldies, Nīlers kundze. Paldies, priekšsēdz kundze reiz gribētu sākt ar pateicības vārdiem Antonio Kančānu kungam par lielisku ziņojumu. Es domāju, ka viņš visu galveno ir pateicis patiesībā savā ziņojumā par šo jautājumu. Mēs varam augstākais vēl konkretizēt vienu vai otru jautājumu. Vairāk neko es nevaru sacīt. Man šķiet, mūsu diskusija bija ļoti interesanti jau līdz šim, un tomēr arī es vēlējos tajā vēl pieteikties. Mums, protams, ir Eiropā milzu investīcijas nepieciešams, jo visu mūsu infrastruktūru nav tāda, ka mēs varētu teikt, ka arī šajā jomā Eiropas vienotais tirgus būtu īstenots, vai tie ir ceļi, vai sliežu ceļi, vai platjoslas savienojumi Eiropā, mūsu pētniecības infrastruktūra, tad mums ir ļoti liela nepieciešamība Eiropā e, infrastruktūru pilnveidot un radīt arī tādu vienu veselumu Eiropā un es piekrītu, ka mums ir patiesībā nepieciešama tāda globāla situācijas revīzija, eh, kas gan ir grūti īstenojams Eiropā. Kolēģi Odī ideja 20. Eh, gadsimtā, eh, līdzīgi kā tas tika darīts ar tādu mazu nodevu to finansēt, tas neizdosies kaut vai tāpēc, ka Eiropai nav pilnvaru uh, iekasēt nodokļus, to var tikai dalībvalsts darīt, un ņemot vērā dalībvalstu jau tā ierobežotos budžeta iespējas, man šķiet komisijas pieeja pareizi raudzīties, kur mums ir alternatīva finansēšanas iespējas vai caur Eiropas investīciju banku vai savādā, kā mēs varam privātu kapitālu piesaistīt, lai infrastruktūru e, kaut kā finansēt. Izšķirošais jautājums man šķiet tāds, kā mums izdosies privāto kapitālu, kapitālu piesaistīt infrastruktūras investīcijām, kas motivēs investoru mūsu infrastruktūrā finansēt. Es domāju, šo jautājumu vajadzētu uzdot vēl arī. Uh, vēl un vēl, un tad eh, no atbildes izrādījis tests eh, secinājumi par instrumentiem, kas mums ir nepieciešami, lai šo infrastruktūru finansētu. Tad vēlreiz paldies kolēģim Hančanam un vēl varbūt viens teikums kolēģim Prodī. Es pilnīgi piekrītu jums, kolēģi Prodī, ka. Mēs nedrīkstam palaist iespēju garām attiecībā uz GMES Galileo Ja mēs Eiropieši nespērsim pareizos soļus tagad, nodrošinot finansējumu Eiropas Savienības budžeta iekšēnē, nevis ārpus tā, tad šis projekts ilgtermiņā turpinās tā, um, nu, negūt īpašs panākums, teiksim tā, un uh, attiecībā uz Galileo mums ir uh, iespēja radīt kaut ko lielisku Eiropā. Arī pārējā pasaule nesnauž. Viņi arī īsteno ieceras, un es domāju, ka mēs būtu gudri, ja mēs taupītu nevis šeit, bet tad jau labāk kaut kur citur. Paldies! Paldies! Kančāna kungs, lūdzu jūsu reakcija. ja es labprāt uzklausītu ar vēl komisijas pārstāvu, bet diemžēl laikam mums tādu šeit nav. Daudz jautājumu tomēr arī tā kā izskanēja komisijai būtu labi, ja viņi būtu pārstāvēti, man interesētu viņas viedoklis par to visu. Bet, lai nu kā tur būtu, diskusija notika tādā diezgan šaurā lokā varbūt šodien, bet kvalitātīvi tā bija ļoti augstvērtīga. Šeit izskanēja visi galvenie jautājumi. Odikungs, jūs uh, konkrēts politisks idejas izteicāt, kurām es varu piekrist. Jūs runājat par racionalizāciju, jūs esiet par infrastruktūras plānu, un attiecīgiem finansēšanas instrumentiem piekrīt jums. Ja mēs uzskatām, ka budžeta resursi šie 40 miljārdi plus 10 čef plus komi, kohezijas fondi, ka ar to pietiek, lai sasniegt mūsu mērķus un īstermiņā sasniegt to, kas ir nepieciešams konkurēt spējas nodrošināšanai, nu tad mēs kļūdamies. Ja mums šķiet, ka kāda dalība valsts, piemēram, varēs pati to visu veikt, tad arī viņš maldās. Vienīgā drošais risinājums ir tāds, ka šī infrastruktūra, ko mēs plānojam un kopīgi pa kur lemjam, paliek mūsu atviltnēs. Mums ir jāsaprot tas, mums ir jāatzīst tas. Un mums ir infrastruktūras racionalizācija nepieciešama. Eh, bet cik mums ir laika to izdarīt un kā mēs to paveiksim? Eh, Desmitgadu periodā līdz tam tā kā varētu būt pirmie rezultāti. Bet eh, tagad mūsu uzņēmēji jau kliedz pēc palīdzības. Mums rīt no rīta ir jāsāk šis darbs. Jau tad mums ir šie milzīgi infrastruktūras projekti jāizteno. Mēs ar Nibler kundzi viesojāmies apvienotos Ārābu Emirātos, ja mēs runājam par patjoslu 140 megabaiti. Viņi sasniedz 80% lietotāju. Mēs par to nevaram pat sapņot Eiropā. Kad es tādas lietas dzirdu, ka jau pasaulē ir tāda kustība, kas visās jomās mūs eh, apdzēna, izņemot novecošanas jomā, nu, demogrāfijas ziņā mēs esam tiešām varbūt flagmaņi, veci gan esam, bet tad tomēr tam vajadzētu mūs stimulēt, sākt rīkoties, kas attiec uz kosmosa infrastruktūru, piekrītu Prodīkungam, Galileo un viss tas pārējais ir savstarpēji saistīts. Mēs nevaram Galileo tikai daļa īstenot, GMES vispār nē, nu tā nevaram. Tas viss ir jāizteno vienoti. Lai kosmos programmas īstenot, varbūt mēs varam arī privātā, publiskā partnerībā kaut ko panākt. Kas attiecas uz Cezāru, tas ir vēl viens projekts, ko varam aplūkot, tad transporta energo tīklu, telekomunikācijas tīklu jautājumu, to visas jau pieminēju. Es aplūkoju komisijas datus. 1,5 biljonu mums ir nepieciešama. Niblers kundze. Kā mums izdosies privātos piesaistīt? Man šķiet, ja būs finansēšanas projekts jau kādam infrastruktūras mērķim. Tad nebūs tā, ka simtprocentīgi tas darbosies ar koncesijām. Ar trešo daļu valsts investīciju mēs, mums izdosies piesaistīt arī privātās investīcijas. Tāds var darboties. Ja mēs no šiem 1,5 biljoniem 500 miljārdus atlicināsim, tad mēs tos pārējos līdzekļus ar vēl dabūsim rokā. Un tas būtu īsts kvalitatīvs ieguvums, īpaši paraugamies uz budžeta dimensijām. E, tas būtu tiešām atbalsts nacionālajiem investīcijas plāniem nākotnē. Trīs līmeņi tika nosaukt, mēs esam dramatiskā situācijā. Reģionos, dalībvalstīs, un šeit Eiropā mums vienmēr vajadzētu um, tādu kā pārslēgu. Ar, no, ar kuru vadīt, organizēt. Mēs nevaram vienkārši šajā recesijas laikā palikt bezdarbīgi. Ar šādiem iekšzemes koprodukts rādītājiem mēs nevaram būt apmierināti. Tā kā es domāju, ka mūs gaida reāli izaicinājumi. Un mums ir jādod eiropeiska atbildi, nekavējoties. <clears throat> Citādi, ko mēs te visu laiku runājam par izaugsmu, ja ar to domāt, tāpat ir tikai parastā attīstība vienotais tirgs un tā parastā izaugsme. Ar to nepietiek. Mums ir nepieciešams lēciens, un tad izaugsme, un tad arī nepieciešama drosme. Paldies, Kančankungs, saka priekšsēde. Atgādinu, ka grozījums drīkst iesniegt līdz 23. mājām, 2012. dienā. 19. jūlijā būs balsojums komitejā un plenārsēdē eh, šī gada septembrī. Kas attiec uz pārējo informāciju? 29. maijā no 15. līdz 17.30 būs kopīga uzklausīšana ar Regi komiteju par Horizont 2020 un reģionālo politiku Komitejas nākamā sanāksme būs 30. 31. maijā no pulksten 9 līdz 18.30. Paldies, jauk vakar! Yay!